Buongiorno a tutti. Labdien visiem, saka priekšsādātājs. Atvainojos par kavēšanos. Mēs gatavojamies šīs pēcpusdienas trialogam. Kā jūs zināt, tas norisināsies pulkstens četros šo pēcpusdienu. Tagad par darba kārtību esam nonākuši pie septītā darba kārtības punkta, un te mums jābalso. Tātad Eiropas Savienības 2014. finanšu gada vispārējais budžets visas iedaļas. Ņemot vērā pēdējās, pēdējā komitejas sanāksmē īstenotos, pieņemtos grozījumus, lūk, balsosim tālāk. Dančels kundze, vēlaties izteikties, lūdzu jums vārds. Paldies! Jā, gribu vēlreiz teikt paldies sekretariātam par viņu atbalstu. Tāpat arī paldies visiem kolēģiem, kas iesniedz grozījumu par šo ziņojumu, par šo atzinumu. Paldies! Grazie, honorevole Danč. Paldies! Priekšsādātājs turpina. Nu tad pārīsim uzreiz pie balsošanas. Nē, Brita, jūs gribējāt runāt, jā, labi. Es atvainojos, bet es esmu mm, ievietojis savu balsošanas kartu un tā nedarbojas. Nu, tad varbūt priekšādātājs saka, veiksim tādu izmēģinājumu balsojumu ar, vispirms ar, ro, ar rokām, varbūt ar rokām varam balsot. Pirmais punkts. Par? Tātad par pirmo ceļat rokas. pret, noraidīts. Tālāk otrais grozījums. Nē? Tas ir lingvistiski rakstur trešais. Trešais. Trešais grozījums par. Pret. Atturas. Pieņemts. Ceturtais par. Pret. atturas, es teiktu, ka pieņemts. Sastais. La, Lajons Raimers par. Pret. Tā beve, pārbaudīsim varbūt elektroniski. Kas pret? Jāpā, jāpārbauda. Nu šķiet, ka noraidīts. Mutiskais grozījums Olēničak. Tas ir numur 5. Par, pret, atturs, pieņemts. Septītais grozījums. Par, pret, atturs, noraidīts. Astotais grozījums. Par, pret, noraidīts. Devītais. Par pret, atturs pieņemts. Desmitais par, pret, atturs pieņemts. Vienpadsmitais par, pret, atturs pieņemts. Noraidīts jums likās? Nē, nē, ar vairākumu pieņemts. Gala balsojums par atzinumu kopumā šādā veidā grūtīt par pret, atturas, pieņemts. Lieliski, paldies, un paldies arī, protams, referentē Dančils kundze. Apsveicam jūs. Tātad, tālāk darba kārtībā. Nē, Buvēkungs vēlas izteikties. Priekšādātāji, man ir priekšlikums nākamajam pavasarim. Es nezinu, vai jūs visi esat par to informēti, bet ANO ir paziņojuši 2014. gadu par, lauks, par ģimenes lauksaimniecības gadu. Un es domāju, ka tāpēc būtu ārkārtīgi svarīgi, lai arī Eiropas parlaments līdzdarbotos šāda gada organizēšanā ANO paspārnē. Mēs varētu organizēt kādu pasākumu, piemēram, lūk, lauksaimniecības komitejas darba ietvaros šai saistībā. Nebija pieejams tulkojums angļu valodā. Kāds brīnās. Nē, tagad acīm redzam, viss ir kārtībā. Nu tad varbūt man vēl vienreiz to visu izklāstīt. Atvainojiet. Nu tā tad, ANO ir paziņojuši, deklarējuši 2014. gadu par ģimenes lauksaimniecības gadu. Tiks organizēt ļoti daudz pasākumu visā pasaulē tieši šajā saistībā, šai kontekstā, un mans ierosinājums ir, lai mēs kā lauksaimniecības komiteja šeit Eiropas parlamentā arī uzņemamies iniciatīvu Un, lūk, aizsargājam ģimenes saimniecības un šādā veidā veicinam tās. Domāju, ka būtu ļoti svarīgi, lai mēs, kā komiteja, organizējam kaut kādu pasākumu, un tam vajadzētu notikt pavasarī, pirms aprīļa, jo, protams, tad sāksies vēlēšana laiks, tas varbūt varētu būt februārī vai martā. Mēs varētu domāt par to, kā organizēt šo noteikumu, mēs varētu uzaicināt organizāciju pārstāvis, lauksaimnieku pārstāvis. Nu, un tātad es nosūtīšu jums arī ēpastu par šo jautājumu gan priekšādātam, gan arī sekretariatam, bet es domāju, ka mēs visi kopā eh, varētu to darīt. Visām grupām vajadzētu piedalīties Un es domāju, ka būtu ārkārtīgi svarīgi, lai mēs varētu uzaicināt arī komisāru Čolosu, tā lai Eiropa arī parāda, ka tā pilnīgi noteikti atbalsta ģimenes un ģimeņu saimniecības laukos. Es tāpēc nosūtīšu jums šo informāciju tā, lai koordinātori tad varētu kopīgiem spēkiem šo projektu arī izveidot. Labi, turpina priekšsādātājs. Labi, paldies, Bavaikungs. Ņemsim vērā jūsu informāciju. Un tad tagad ierosinu pāriet pie devītā darba kārtības punkta un skatīt to pirms astotā. Tas svarīgi, tāpēc, ka mums atkal ir jābalso. Un cerams, ka tad kolēģi nekur neaizskries prom no šīs tāpas. Kolēģi, jūs droši vien atcerēsieties, ka papildus pārējais noteikumiem 2014. gadā, ko mēs apspriedām, uh, Eh, komisija ir pieņēmusi likumdošanas priekšlikumu jūlijā par pārejas noteikumiem attiec uz 168,98 par lauku attīstību. Vienīgais noteikums šajā priekšlikumā ir pagarināt pašreizējos atvieglojumus dalībvalstīm finanšu palīdzības ietvara kontekstā. Tādējādi palielinot to finansēšanas tiesības. Pēc sākotnējās viedokļu apmaiņas ar koordinatoriem par šo tēmu, es saprotu, ka šis saturs kopumā tomēr nav pretrunīgs, bet procedūra gan. Procedūra ir daudz sarežģītāka. Jo šim noteikumam būtu jāstājas spēkā līdz šī gada beigām. Tas nozīmē, ka ir laika ierobežojumi un mēs nevaram pilnā koplēmuma procedūrā šo jautājumu izskatīt. Tas nozīmē, ka iespējama ir tikai un vienīgi vienkāršotā procedūra saskaņā 48 reglamentu pantu. Turklāt paralēli, kā jau tika konstatēts koordinātoru sanāksmē, Dēsakungs ir iesniedzis attiecīgos grozījumus savam ziņojumu projektam, un tur ierosināti papildus noteikumi eh, plānotajam otra juridiskā priekšlikuma pagarinājumam. Ja padome šos grozījumus pieņems un plenārsēdē tie tiktu novembrī pieņemti, tad tādā gadījumā ar šiem grozījumiem komisijas priekšlikums tiktu atsaukts Un tāpēc, kolēģi, šobrīd es ieteiktu mums pieņemt priekšlikumu, priekšlikumu vienkāršotajā procedūrā bez grozījumiem, jo saturs, manuprāt, nav īpaši pretrunīgs. redzu, ka desakungs māja ar galvu. Nu, tad, ja neviens nevēlas izteikties, tad varbūt mēs varam vienkārši nobalsot par šo priekšlikumu. Kas par? Pret? Atturs? Pieņemts. Desakungs. Nu tad lūk, varam turpināt darbu pie šī dokumenta tā kā plānojām. Visiem liels paldies! Nu tā tad. Tagad varam atgriezties atpakaļ pie astotā darba kārtības punkta. Jūs jau zinat, tā ir lūk prezentācija, ar ko nāks klajā Mauricio Martīna, sektāra vietnieks Itālijas lauksaimniecības pārtiks un mežu politikas jautājumos. Tā būs e, prezentācija par pasaules izstādi Pāēdināt planētu enerģija dzīvei. Šī es gribu teikt paldies visiem, kas ir klāt, kur lūk tiks likta mums priekšā šī izstāde Milānā 2015. gadā. Kā mēs zinām, tad pārtiks apgādes jautājums ir iegūs ar vien lielāku nozīmi šajos grūtajos laikos. Pārtiks ražošana un patēriņš ir kļūst par būtisku nākotnes izaicinājumu. Planētas ilgtspējība pilnīgi noteikti ir sasaistīta ar to. ir tikusi veikta analīze jau kopš 2007. gada par pārtikas cenu pieaugumu, tur tika apskatīti jautājumi par pārtikas piegādu un to, kā vides pārmaiņas apdraud pārtikas ražošanu un kā palielinās pārtikas patēriņš. Ir tīpaši delikāts jautājums, kolēģi, šai kontekstā. Ir tas, ka svarīgi ņemt vēl vērā pārtikas piegādes drošību. Šo jautājumu esam vairāk kārt apsprieduši komitejā. Protams, to darījām arī KLP reformas apspriešanas laikā, un tāpēc esmu tiešām priecīgs, ka varu šeit mūsu vidū sveikt ministru Martīnu, kurš tad nu īsumā mums eh, te dažu slaidu palīdzību parādīs, kāds ir šīs izstādes mērķis un ietvars. Un nu, es domāju, ka tas svarīgi ne tikai Itālijai, bet Eiropai kopumā. Tā būs arī lieliski iespēja šos e, izaicinājumus risināt, tieši tā kā iepriekš jau minēju. Nu, un papildus Martīnas kungam gribu teikt paldies arī Roberto Ardīcī, Dianai Gosi, kas ir klāt šobrīd, viņi ir no ministra dienestiem, bet, nu, nu tad tālāk bez kādas kavēšanās došu vārdu ministra kungam. Lūdzu. Zinu, ka ir kolēģi šeit arī no citām komitejām šobrīd klāt, un viņiem būs prioritāte, tad, ja viņi pēc prezentācijas gribēs uzdot kādu jautājumu, un tad dosim vārdu lauksaimniecības komitejas dalībniekiem, ja viņi to vēlēsies. Un, protams, politisko grupu koordinatoriem būs priekšroka. Nu tātad, liels paldies, kolēģi Martīna kungs, jums vārds. O, Jā, e, vēlos pateikties virstāju kungam Vēlos pateikties eh, jums eh, visiem šai komitejai. Man tik tiešām ir liels eh, prieks šodien būt šeit un uzstāties jūsu priekšā, iepazīstināt jūs ar mūsu veikto darbu. Saistībā ar Milānas 15. gada izstādi. Un es jums pastāstīšu, cik svarīga, manuprāt, būs šī izstāde Expo Milāno 2015. Un es arī runāju uh, runāšu eh, par mm, skaitļiem saistībā ar šo pasākumu. Un runāšu par vairākām lietām, eh, kas ir eh, mm, ļoti svarīgas saistībā ar šīs izstādes organizēšanu. Saistībā arī ar to, ko jau teica De Castro kungs. No sākuma es vēlētos jūs informēt nedaudz par skaitļiem. Tātad izstāde ir iznācies Milānā no 1. Eh, māja līdz 31. oktobrim, tad 2015. gads šis ir. Šobrīd ir pieteikušās 132 valstis dalībā izstādē. Mūsu eh, mērķis bija 130 valstis, tā ka patiesībā mēs šo mērķi jau esam pārsnieguši. Un mēs arī eh, ceram, ka piedalīsies vēl vairāk valstu šajā pasākumā. Tad, kad izstāde jau būs sākusies, mēs ceram, ka vēl vairāk valsts tai pievienosies. Sešas no šīm valstīm eh, izstādīsies katra eh, pašas celtā paviljonā. Un 40 valstīm būs tā sauktie nacionālajie paviljoni. Mūsu mērķis ir, eh, lai eh, būtu 20 miljoni apmeklētāju šai izstādai. Un eh, izstādes teritorija būs vairāk kā mi miljonu kvadrātmetru liela. Tā atrodas Milāns pievārtai. Un Itālijas valsts jau ir investējusi 1,3 miljārdus eiro šī pasākuma organizēšanā. Un vēl viens miljārds nāks no dalībvalstīm arī no uh, paviljonu celtniecības. Sakārt, uh, 300 miljoni ir uh, iegūti no privātajām investīcijām. Un šis te nākamais slaids runā pats par sevi. Tas eh, parāda šīs 132 valsts, kuras jau ir pieteikšās dalībai izstādē. Un es domāju, ka ir ļoti svarīgi norādīt, ka jau ļoti daudzas valsts, jo sevišķi no Āfrikas un Āzijas ir pieteikušās. Un šajā kontekstā mēs vienmēr sakām, ka 97% no uh, Azijas iedzīvotājiem tādā veidā būs uh, pārstāvēti Milānas 15. gada izstādē. Un, manuprāt, tas ir ārkārtīgi svarīgi Eiropas Savienībai, tīri strateģiskā ziņā. Un kā jau jūs to iepriekš dzirdējāt? Kāds bija mūsu lozungs? Tad tas ir arī mērķis, tad ir pasaules planētas eh, pabarošana. Un ideja ir diskutēt par, eh, jaunajiem, eh, par jaunumiem eh, pārtikas jomā visā pasaulē, kā arī skatīties uz saiti starp vidas ilgspēju un uzturu. Ir arī diezgan pārsteidzoši skaitļi, par kuriem mums ir jāinformē cilvēki gan Eiropas, gan starptautiskā līmenī. Es jums minēšu dažus no šiem skaitļiem. 800 miljoni eh, cilvēki eh, pasaulē eh, saņem nepietiekamu uzturu, tajā pašā laikā 1,5 miljārdi ir aptaukojušies. Un vienam no trīs cilvēkiem ir uztura problēmas, un, nu, bet tajā pašā laikā uz katru cilvēku, kurš nesaņem pietiekamu uzturu, ir divi cilvēki, kuri ir aptaukojušies. Un mūsu izstādes mērķis būtu dot ieguldījumu sabiedriskā diskusijā cenšoties rast eh, jaunu līdzsvaru starp uh, pārtikas ražošanu un uh, uzturu un skatoties arī to, kāda ir saikne ar vidi. Esmu droša, ka šī, šī komiteja arī ir diskutējusi par šo te milzīgo pieprasījumu pēc pārtikas un nesakritību ar tad, tad, piedāvājumu. Un, manuprāt, šie skaitļi tiešām arī parāda, kāds milzīgs izaicinājums ir mūsu priekšā. Līdz ar to pārtika ir ārkārtīgi svarīgs jautājums mūsdienu ģeopolitiskajā situācijā, un, un tās eh, nozīmīgums aizvien pieaugs. Un Milāns izstādē mēs runāsim par vairākiem no šiem jautājumiem, kas eh, jau ir aktualizēti iepriekšējās diskusijās. Un šeit arī atsaucos uz eh, tādām lietām, kā piemēram Rice for Land, tad, tad Rīsa zemē un citus e, fondus, valstis, kuras meklē lauksaimniecības resursus, lai risinātu iespējamu pārtikas e, trūkumu nākotnē. Tad ir arī e, runa par tirgus nestabilitāti un cenu nestabilitāti. arī um, tiks runāts par problēmu, ka trūcīgākie cilvēki tiek pakļauti lielākam riskam kā arī runāsim par eh, noteikumiem starptautiskajā tirgu. Jo, nu, pat kā ir sācies jauns eh, laik, laikmets eh, šāds īpašs protekcionisms, kura ietveros pārtikas eksports ir ierobežots, jo tādā veidā tiek eksportēta inflācija. Un šī izstāde būs platforma, kurā tiks apspriest jaunās saiknes starp lauksaimniecību un vidi kā arī svarīgais eh, jautājums par to, ka ir jāmeklē jauni ilgspējas eh, līmeņi un jaunas eh, konkrētspējas iespējas. Un jāmeklē arī saistības starp pārtiku un labklājību. Un kādas būs jaunās attiecības starp pārtiku un inovācijām pētniecības jomā, kā arī jaunu ideju veidošanā? sākot arī ar idejām par pārtikas drošumu un drošību. Un ir arī citi tālāk mērķi. Ir jānodrošina, ka jautājums par pārtiku un uzturu būtu svarīgākais eh, jautājums eh, globālo rīcību politiku izstrādē. Šie ir jautājumi, par kuriem ir eh, jāspriež, un tas ir jādara lielākajiem globālajiem spēlētājiem. Arī G20 ietvaros, piemēram. jābūt diskusijām par to, kā jaunas eh, globālas rīcība politikas var tikt izveidotas. Eh, Milānas 15. Eh, 15. gada izstādes galvenajā dokumentā ir iekļauts tātad četras galvenās lietas - pārtikas drošums, pārtikas drošība, saikne starp pārtiku, ilgspēju un pētniecību jaunas attīstības modeļu izstrādi, kā arī attiecības ar uh, kultūru. Un ir arī uh, publiski uh, pasākumi, kur ietvaros mēs varēsim spriest par šīm uh, tēmām, arī iesaistot Eiropas parlamentu. Un šeit es uh, runāju par to, ka vajadzētu uh, izstrādāt ētikas uh, kodekstu, kodeksu attiecībā uz uh, atkritumiem un vajadzētu arī kopīgi vienoties uh, par to, ka ir jāīsteno uh, eh, eh, rīcība politikas, kur mērķis ir cīnīties pret spekulāciju. Un mūsu mērķis ir arī uh, diskutēt par tāstāmām uh, programmām, kuras izglīto cilvēkus. Jo sevišķi par uzturu mēs arī uzskatām, ka uh, šī izstāde būs īstā platforma, ar kuras palīdzību varēs uh, veicināt šādas diskusijas. Un Milānas 15. gada izstāde ir ļoti cieši saistīta arī ar tūkstošgads attīstības mērķiem tos ir jāsniedz. Eh, un es domāju, ka šī izstāde būs kā iespēja, lai eh, atsāktu izstrādāt eh, šo tes, šos tā, tūkstošgadus mērķus. Jūs redzat slaidu, kurā tiek attēlota izstādes teritorija. Mēs eh, garantēsim, eh, lai visi eh, cilvēki, kuri ierodas teritorijā, tiek laimīgi sveikti. Vēlos arī norādīt, ka 5. gada izstādē būs kāds ordināls aspekts tādā ziņā, ka būs tematiskās kopas, jeb klasteri. Un tas šo izstādi atšķirs no līdzīgām iepriekšējām izstādēm, tāpēc, ka Mēs ne tikai. Ne tikai būs tā, ka katrai valstī būs savs uh, paviljons, būs arī deviņas tematiskās kopas. Un tas būs veids, kā valstis varēs uh, dibināt uh, saiknes uh, savā starpā atkarībā no tā, kura no eh, tēmām eh, tām ir tuvāka. Un tad es eh, slaidā var redzēt, ka tur ir tādas tēmas kā, piemēram, garšvielas, zīvis, augļi, rīsi, kakā un tā tālāk. Un mums ir arī vairāki projekti. Vienā no tiem būs iekļautas vairākas dalībvalstis. Un tas būs uh, pilnīgi jauns pasākums, jo dalībvalstis nekad iepriekš nav aicināts sadarboties šīs izstādes ietveros. Un, manuprāt, tas tik tiešām ir unikāls šīs izstādes aspekts. Un mēs uh, ceram, uh, ka tas ir kaut kas tāds, no kā varēs mācīties arī turpmākās izstādes. Un noslēgumā es vēlētos uh, teikt, ka 3. maijā 13. gadā risinājās, uh, bija, uh, bija svarīgs komisijas paziņojums Eh, ar ko tika iezīmēta Eiropas Savienības eh, dalība šajā izstādē. Eh, Daži no aspektiem es jau iepriekš pieminēju. Galvenais ir tas, ka Eiropas Savienība piedalīsies izstādes centrālajos pasākumos. Un Eiropas Savienība arī būs eh, pārstāvēta eh, kā eh, izcilības centrs šajā izstādē. Un ir iecelts Deivids Vilkinsons kā komisārs tieši saistībā ar šo izstādi, un mēs ar viņu ļoti cieši sadarbojamies. Un noslēgumā vēlos teikt, ka, manuprāt, 15. gada izstāde Milānā Eh, kļūs eh, ļoti nozīmīga arī saistībā ar Eiropas Savienības rīcību politikām, un tai nāksies garantēt, ka Eiropas Savienība eh, ir galvenais spēlētājs šajās jomās. Itālijas valdība un izstādes organizētāji cer cieši sastrādāties ar jums laikposmā starp šobrīd un 15. gadu, lai mēs varētu garantēt to, ka Milāns 15. gada izstāde kļūtu eh, par eh, ievērojumu eh, Eiropas līmeņa notikumu. Un šām, šai ir jākļūst par pirmo īsto Eiropas stila izstādi, kurā Eiropa varēs spēlēt lomu starptautiskā skatuvē, nosakot arī starptautisko darbu kārtību par dažiem no šiem jautājumiem. Es domāju, ka tā, to visu ir iespējams sasniegt, un es vēlreiz vēlos pateikties priekšsēdē kungai, kungam par to, ka es varēju piedalīties šajā sanāksmē. Un es eh, ceru, ka mums izdosies veiksmīgas eh, diskusijas gadi jūsu eh, jautājums. Martīnas kundze. Um, tas ir ārkārtīgi svarīgs jautājums, un mēs jau vairākas reizes esam par to runājuši bet eh, būtu ārkārtīgi svarīgi mūsu komitejā daudz aktīvāk iesaistīties jautājumu pārunāšanā par pārtiks drošību. Mums eh, ir jāpiedalās šajā iz pasaules izstādē, un eh, es pateicos Martīnas kungam par viņa ievadvārdiem. Kā jau teicu, mūsu šodienas sēdē pieradās kolēģi arī no citām komitejām, un pirmajiem es došu vārdu kolēģiem no mūsu komitejas. Pirmajai vārds Tojas kundzei, kas ir Rūpniecības komitejas priekšsēdētāja vietniece. Lūdzu, Tojas kundze. Un, protams, ja vēl kāds vēlētos izteikties, lūdzu dariet to zinām sekretariātam. Paldies, paldies, prieksēdētāja kungs! Labrīt visiem kolēģiem, un es ar lielu prieku sveicu šeit Martīnas kungu, kas ir Itālijas lauksaimniecības pārtiks un meža politikas sekretāra vietnieks. Vēlētos pateikties arī mūsu komitejas prieksēdētājam De Castro kungam, jo Mūsu komitejas priekšsādētājs ļoti intensīvi strādā, lai visās politikas jomās, kuras tādā vai citādā veidā attiec uz lauksaimniecību, mūsu komiteja aktīvi piedalītos. Kā jau jūs teicāt, es esmu gan ITRA komitejas pārstāve, gan arī strādāju attīstības komitejā, un es esmu pārliecināta, ka pasaules izstāde Milānā 2015. gadā būs eh, lielisks pasākums, galvenokārt tāpēc, ka sagatavošanas darbi jau ir sākušies un tie norit ļoti raiti. Pie tām uh, eh, Agrāk šādās izstādēs uzsvars tika likts uz valstīm, kuras piedalās un uz valstu paviljoniem, bet uh, arī šajā izstādē Eiropas dalību valstīm būs lieliski iespēja parādīt savus ražojumus. Un 2015. gada budžetā ir paredzēts budžeta postenis Eiropas Savienības, Eiropas Savienības iesaistai un piedalīšanai šajā izstādē. Uh, bet eh, tas nenozīmē, ka Eiropas parlaments atsevišķi nevarētu piedalīties tādā vai citādā veidā šajā izstādē, jo mēs pārstāvam Eiropas iedzīvotājus. Papildus tam vēlētos pateikt, ka dažādas parlamentārās komitejas piedalās šo jautājumu izskatīšanā, jo paēdināt planētu un enerģiju dzīvē ir ļoti aktuāli jautājumi. Līdz 2015. gadam mēs organizēsim vairākas uzklausīšanas. Nākamais. Par pārtiku runājot, ir jāatcerās par ilgtspējīgu, ilgtspējīgumu, un tas pats attiecās arī uz enerģiju. Tas attiecās gan uz lauksaimniecības zemes ilgtspējīgumu, gan arī uz ūdens ilgtspējīgumu, un šeit noteikti ir jāpiemina arī daudzgadīgā zinātnes un izpētes programma. Tajā ir paredzēti līdzekļi dažādām pētniecības programmām un viss tiek savi, savērpts kopā - sociālie jautājumi, pārtiks jautājums, un šī pasaules izstāde Milānā varētu būt sava veida katalizators, kas parādītu, kā pārtikas produkti ietekmē pasaules ilgtspējību. Eiropas e, tehnoloģijas institūts piedalīsies šajā izstādē, un e, arī šis institūts daudz strādā ar pārtikas drošības jautājumu, jo ar pārtikas drošību ir saistīti gan loģistikas jautājumi, gan e, sasaldēšanas jautājumi un daudz citi. Runājot par pārtiku, mēs nedrīkstam runāt tikai par pārtikas ražotāju un gala patērētāju. Uh, Ir ļoti daudz spēlētāju, kas ir iesaistīti šajā ceļā. Patiesībā es uzskatu, ka jautājumi par pārtikas drošību ir jāizskata gandrīz visās Eiropas parlamenta komitejās. Piemēram, ar pārtiku daļai ir saistīts arī biodegvielu direktīvas izskatīšana. Trešais jautājums, ko Martinas kungs jau pieminēja, ir pārtiks produktu un miers pasaulē. Protams, neatkārtošos, nevēlos šeit uzsvērt to, kas jau izskanēja, vēlējos tikai pateikt, ka lielā mērā nemierus pasaulē izraisa pārtikas trūkums. Un vēlētos pieminēt vēl vienu fenomenu, kas ir piemeklējis daudzus Eiropas uzņēmumus. Piemēram, daudzas komitejas ir eh, sagatavojusi priekšlikumus par to, kādā veidā izvairīties no pārtikas eh, neliederīgas izmantošanas un izšķērdēšanas. Nākamais ir marķējums, reģionālais marķējums. Tas ir saistīts ar intelektuālā īpašuma tiesībām un reģionālajiem zīmoliem. Ir vesela virkni jau iesakņojušos jēdzienu, kurus šobrīd mēģina nokopēt citi, un mēs mēģinam šo jomu sakārtot. Patiesībā es vēlētos redzēt nolīgumu starptautiskā līmenī. Prieksēdētais paldies! Paldies Patricijai Tojas kundzai! Un eh, tagad es vēlētos dot vārdu Dorfmana kungam, lūdzu. Sī, grācija, signor prezidente. Eh, paldies, prieksēdētāja kungs! Un labrīt visiem kolēģiem šajā saulēnajā rītā. Ļoti interesanti bija uzklausīt Martina kunga uztu, uzstāšanos. Viens īs jautājums. Jūs runājāt ne tikai par to, kā noritēs pasaules izstādes darbība. Jūs teicāt, ka, saistība, ka ar šo konferenci būs saistīta vesela virkne konferenču un darba grupu, un pilnīgi noteikti konferences runās par daudzām tām jomām, kuras izskatām arī mēs mūsu komitejā. Jūs pieminējāt ciešāku sadarbību ar komisiju, ciešāku sadarbību ar parlamentu. Jūs esat paredzējis ciešāku sadarbību ar mūsu komiteju? Es e, pieļauju, ka vairākos jautājumos šī sadarbība varētu būt ļoti auglīga. Pasaules izstāde 15. gadā pienāks ātri, bet esmu pārliecināts, ka mūsu komiteja varētu piedalīties tās, ja ne organizēšanā, tad vismaz darbības nodrošināšanā. Vai jūs esat e, domājis dot mums e, iespēju? Ēriks lūdzu. Oui, merci. Jā, paldies, priekšādātāji. Es arī no savas puses gribu teikt paldies Martīnas kungam par to, cik kvalitatīvu prezentāciju viņš mums lika priekšā. Un cik labi, ka viņš pastāstīja mums, cik daudz un dažādu projektu šeit ir ierosināti. Es domāju, jā, tas viss skar tad ļoti aktuālu tēmu. Un, protams, ka vēl iespējams vairāk šo projektu bagātināt ar debatēm, kas, piemēram, neret norisinās šeit, šajā komitejā. Jautājums par ražošanu. Tas ir jautājums, pie kā mēs esam strādājuši, strādājot pie KLP reformas, par to, kā mainīt šo ražošanas modeli, kā novērst visu veidu pārtiks izšķērdēšanu, kā citādāk patērēt pārtiku, kā mainīt patēriņu ieradumus. Uh, kas nereti ir problemātisks jautājums. Un, manuprāt, tas ir tas diezgan svarīgs moments. Un šeit runājam arī par mārketingu, par tirgzinībām. Jo mums ir jāspēj vienlaicīgi informēt ikviens iedzīvotājs par to, kā viņa lēmumu ikdienā ietekmē šo pārtikas jomu kopumā. Tas, protams, ir tāds ļoti svarīgs eh, punkts, par ko mums vajadzētu atminēties. Un to mēs esam darījuši arī šeit komitejas ietvaros. Mēs nerati par to runājam. Mums bija iniciatīva, lūk, eh, par to. Un tāpēc katrs no šiem leņ, no, no, katra no šīm niansēm ir sasaistītas. Un līdz ar to par tām ir vērts padomāt tādā globālā mērogā. Nedrīkstam skatīties nākotnē tādu īstermiņu, tuvredzīgu skatu, nē. Mums ir vajadzīgi ilgtermiņa projekti, ilgtermiņa priekšlikumi. Uh, Un tas, protams, eh, labākā veidā izdarams tikai kopīgiem spēkiem. Tāpēc vēlreiz paldies Mārtiņa kungam, viņš tiešām nāca klēja ar lielisku projektu. Es domāju, ka mums šeit komitejas ietvaros vajadzētu šim jautājumam pievērsties un darīt to ļoti pamatīgi. Grazie, Erika. Paldies, Erikam. Maginas skundz lūdzu. Paldies, prieksēdētāji kungs, un paldies arī Martina kungam par lielisko prezentāciju. Ir tik ārkārtīgi daudz tēmu, kuras jūs savo prezentācijā pieminējāt, ka ir samērā grūti to visu savērt kopā, jo jautājums ir ļoti sarežģīts. Bet es vēlētos uz, uzteikt jūsu priekšlikumu struktūru. Runājot par lauksaimniecību, arī mūsu komitejā mēs daudz par to runājam, un kolēģis tikko jau pieminēja ģimenes lauksaimniecības nozīmīgumu. Taču šeit eh, būtiskākais ir ieņēmumi, un es domāju, ka šorīt mēs varētu par to vairāk piem parunāt. Runa iet par cenu svārstību. Jūs jau, svārstībām jūs jau pieminējāt, ka tirgus ir nestabils, un pat lauksaimniekiem Eiropā tas ir nestabils. Uh, un eh, lauksaimnieku vidēja ieņēmumi ir zemāki nekā vidēji strādājošo ieņēmumu, un tā ir globāla problēma, ne tikai Eiropā. Domāju, ka par to mums vajadzētu neansētāk izrunāt. Runiet ne tikai par eh, savu saražotā pārdošanas ieņēmumiem, bet arī tas, cik dārgi viņiem viss pašiem ir jāpērk, un tas noteikti ietekmē arī vidi. Runājot par eh, par zemes sagrābšanu, neviens šobrīd nav radis tam risinājums. Protams, ka risinājumu jau viegli nebūs. Arī Eiropā mums ir jārunā par to, kā labāk izmantot zemi. Bet, piemēram, ir valstis, piemēram, manējā, īrijā, īpašuma tiesības uz zemi ir atrunātas konstitūcijā, un tas ir ārkārtīgi delegāts jautājums. Piemēram, bieži vien ir tādas situācijas, kad lauksaimniekam liekas, ka viņa veids, kā izmantot zemi, ir pareizais, kamēr vidas aktīvistiem tas ir pilnīgi nepieņemams, un mums vajadzētu veicināt šo cilvēku tikšanos un sarunas. Runājot par neliederīgu izmeš, izmantošanu, protams, ka mums ir pret to jācīnās. Bet, eh, ja mēs izmantotu atkritumus, kā tas ietekmētu pārtikas cenas, tas varētu būt negatīva ietekme, un eh, pat eh, no ilgtspējīgas viedokļa raugoties, mēs nevēlamies, lai pārtika tiktu izmesta. Un pārtiks izšķērdēšana Eiropā ir milzīgos ap apmēros, un iespējams, ka mums vajadzētu šo pārtiks izmešanu novirzīt tiem, kuriem tā ir nepieciešama. Vai šeit ir kāds risinājums? Domāju, ka šeit vajadzētu piestrādāt niansētāk. Un visbeidzot, pat esmu viesojusies valstīs, kurās lauksaimniecība ir bērnu autiņos. Un runājot par jaunatīstības valstīm, mums e, ir jāmāca viņiem modernizēt lauksaimniecību, labāk izmantot zemi, tas noteikti ir attīstības palīdzības sastāvdaļa un attīstības palīdzības procesa etaps. Un noteikti vajadzētu runāt arī par sieviešu aktīvāku iesaistīšanos jaunatīstības pasauļu, pasaules lauksaimniecības darbībās. Tātad vēlreiz paldies par jūsu prezentāciju un esmu pārliecināta, ka vien vairāk valsts vēlēsies piedalīties šajā Milānas pasaules izstādē. Paldies, Marietai, turpina prieksēdētājs, un tagad eh, došu vārdu Sikierska kungam. Lūdzu. Paldies! Paldies arī Itālijas lauksaimniecības pārtiks un meža politikas jautājumu pārstāvim. Jūs pieminējāt arī to, ka jūs runāsiet par ūdens izmantošanu. Vēlētos uzsvērt eh, to, cik svarīgi galvenokārt tuvākajos gados būs eh, ūdens izmantošana. Jo ātrāk mēs eh, atrasināsim ar enerģiju saistītos jautājumus, jo ātrāk mums izdosies eh, atrasināt arī ūdens jautājumus. Pie tām eh, ūdens nepietiekamība ir svarīga ne tikai attīstītajās valstīs, vēl jau vairāk jaunatīstības valstīs. Ūdens jautājums ir ārkārtīgi aktuāls, un par to noteikti vajadzētu runāt arī Milām 2015 pasaules izstādē. Prieksēdētājs. Paldies, Sikierska kungam! Tagad došu vārdu Pancērī kungam. Pancērī kungs ir Eiropas Savienības un Magreb, Magreb delegācijas vadītājs. Paldies! Paldies! Dažkārt ir nedaudz grūti saredzēt visus Eiropas Savienības ārlietu politikas aspektus, bet eh, Magreb valstu iesaistīšanās Milānas 15. gada izstrā, izstādē būtu ārkārtīgi svarīga. Izstāde runās par pārtiks ražošanu, par ilgtspējīgumu, un Eiropai, protams, ir daudz svarīgu jautājumu risinām kopā ar Magreb valstīm. Uh, Tomēr šajā izstādē uzsvērtās, uzsvērtās tēmas, jūs pieminējāt vairākas pārtiks ražošanas ilgtspējīgums, pārtiks drošība, ūdens izmantošana, un tas noteikti, tam noteikti būs tālējošas sekas. Šeit jau tika pieminēts ūdens jautājums, un par, ūdeni, run, par pārtiku runājot, mēs neizbēgam pieskaramies ūdenim. Planēta Zeme ir vienota, un uz tās ir daudzi reģioni, kurā ģeopolitiskie jautājumi tiek risināti ciešā saistībā ar ūdens un pārtikas piegādi. Līdz ar to pārtika un ūdens ietekmē starptautisko politiku un pilnīgi noteikti tas ietekmē cilvēku pārvietošanos un migrācijas viļņus. Varbūt kā nerunāsim pat par pilsoņu kariem. Uh, Arī to var ietekmēt pārtiks nepietiekamība un ūdens trūkums. Tieši šā iemesla dēļ es uzskatu, ka runājot par pārtikas ražošanu, pārtikas izpēti un par ražošanas nākotni. Runājot par šiem jautājumiem, ir ārkārtīgi svarīgi iekļaut arī ārpolitikas jautājumus. Un vai Milāna 2015 izstādē pietiekama vieta tiks atvēlēta ārlietu politikas un pārtikas un ūdens saistītajiem aspektiem? Par Kyoto protokolu, vai jūs pieskarsieties tam Milāna 2015 izstādē? Iespējams, ka tas būtu adekvāts brīdis, lai mēs mēģinātu varbūt izvēlēties jaunus ceļus un piedāvāt tos tām valstīm, kuras piedalīsies pasaules izstādē. Tas noteikti nākt par labu visiem, kur šobrīd sastopas ar dažādu veidu problēmām. Prieksēdētājs, paldies! Vēlētos pateikties visiem kolēģiem, kur izteicās šajā diskusiju raundā. Kā jau šeit izskanēja, mums visiem kopā būs enerģētiski un pietiekami smagi jāstrādā, lai mēs panāktu vēlamo rezultātu. Bet um, esmu pārliecināts, ka Eiropas parlaments un īpaši mūsu komiteja piedalīsies tādā vai citādā veidā šajā izstādē. Tagad vēlētos dot vārdu Martina kungam, lai atbildētu uz jautājumiem un izteiktajiem komentāriem. Lūdzu. Lielas paldies! Lielas paldies vēlreiz! Uh, par šo lielisko iespēju priekšādātāji. Un paldies visiem, kas piedalījās arī diskusijās un kas esat klāt. Es piefiksēju jūsu komentārus, jā, esmu to šeit pierakstījis un domāju, ka tie ir tādi ļoti pozitīvi pēc savu raksturu. Tas ir tiešām lielisks idejas, ko paudāt. Domāju, ka tad, kad runājam par šādas milzīgas izstādes un pasākumu plānošanu, Eiropas Savienība pilnīgi noteikti tiks iesaistīta. Uh, protams, ne, arī pašas izstādes laikā Eiropas Savienība iesaistīsies un domāju, ka jūsu komiteja tur spēlēs ļoti izšķirīgu lomu. Un tāpēc ārkārtīgi svarīgi pārliecināties, ka jūs sekojat līdzi notikumiem, tādējādi pārstāvot Eiropas Savienību. Šo sešu mēnešu laikā, kad norisināsies Milāna 2015 Expo. Mēs darīšu visu, kas manos spēkos, lai pārliecinātos, ka jūsu komiteja ir pilnībā iesaistīta šajos organizatoriskajos darbos. Un es domāju, ka e, tie jautājumi, ko es tā varbūt tikai garām ejot pieminēju, tāpēc nav mazāk nozīmīgi. Tieši tā kā jūs teicāt, visi šie ūdens jautājumi, atkritumi, izšķēdēšanas jautājumi. Tie būs ļoti svarīgi jautājumi, un mēs pilnīgi noteikti vēlamies arī pie tiem strādāt izstādes laikā. Ceram, organizēt virkni pasākumu, kur ietvaros tad lūk varēsim nākt klājā arī ar kaut kādām pavisam taustāmām iniciatīvām. Laikā līdz 2015. gada maijam mums, domāju, ir jau jāstrādā vaigas viedros visās Eiropas Savienības iestādēs un citur, lai pārliecinātos, ka mēs izmantojam pilnībā tās iespējas, ko, iespējas, ko šie ekspo izstāde piedāvē, kā platforma dialogam ar pasauli jo gal galā tā norisinās pašā Eiropas sirdī, un Eiropai tiešām vajadzētu izmantot šo iespēju visā pilnībā. Tā, lai Eiropa varētu, piemēram, spēcināt arī savas starptautiskās attiecības. Tādu pieeju mēs izvēlamies sagatavošanās darbos. Un mēs eh, šo izstādi varam saskatīt tikai kā daļu no kopējas Eiropas kustības un darba. Uh, Un jāsaka, šī izstāde nebūtu neatiec tiešām tikai un vienīgi uz Itāliju, šo uzņēmēju valsts. Nē, drīz ar laika mejot ar vien vairāk redzam, ka tas kļūst par tādu tīri visu Eiropisku eh, notikumu un pasākumu, un tāpēc domāju, ka visiem šeit ir jāiestāja, jāiesaistās, lai tas tiktu atbilstīgi arī atspoguļots. Paldies, paldies, saka priekšsēdētājs gribu teikt paldies Itālijas delegācijai no Itālijas valdības. Tātad mirklīti, tagad būtiski minūtīta pauze, un pēc tam ķersimies klāt pie desmitā darba kārtības jau, jautājuma, kas būs, um, lūk, virzības paraugu praksa lauka ekonomikā. Bene, kolēģi, riprendiamo il Lieliski, kolēģi, nu tad ķersimies atkal pie darba. Uh mhm. -huh. Atpakaļ pie virpas. Desmitais darba kārtības punkts. Reģionālu, kval, zi, reģionālu zīmolu izveidi virzības paraugu praksa lauka ekonomikā. Tas ir pašinicitīvas ziņojums, to gatavojas Eriks Andrjē. Jūs jau esat noteikti iepazinušies ar viņa ziņojumu projektu, un tur tiešām ir tāds iekļauts virkni interesantu pārdomu par teritoriālā elementa izveidi, tas skar dažādus e, reģionus. Nu, protams, tur tiek runāts arī par to, cik pozitīva loma varētu būt šādiem reģionāliem zīmoliem. Ērika, nu tad lūdzu jums vārds, un pēc tam e, nu, varēs izteikties visi, kas vēlas jums, ko nebūtu šai saistībā teikt. Paldies priekšādātāji! Šis ziņojums nepievērš nevienai konkrētai tēmai, tos ir pat ne lauksaimniecības tēmai, bet drīzāk uzdod jautājumu, ko mēs saprotam par lauku attīstību tā plašākajā izprat, jēdzienu izpratnē. Te runājam par ekonomikas pārveidi, ko piedzīvo teritorijas, tās, protams, ir ļoti dažādas Eiropas Savienības ietvaros. Un šeit ziņo, paštatības ziņojumā es iekļāvu domu par to, ka ir nepieciešams pārdomāt par jauniem attīstības modeļiem, kas attiektos uz visām lauku teritorijām. Un te es domāju, ka jūs visi ļoti labi zināt, par ko es runāju, jo tas, kā mēs reģionāli organizējam daudz, ka, daudz pasākumus, tas ne, nereti ļauj reģioniem stāties pretim pasaules konkurencei un palīdz arī sabiedrībai. Es turklāt gribu uzreiz pievērsties vienai eh, lietai, kas saistīts ar šo ziņojumu nosaukumu, un tātad šis zīmoli jautājums. Nu, ir citi, piemēram, kas uzskata, ka tas kaut kādā veidā, nu, būtu pretrunā citām kvalitātes zīmēm vai zīmoliem. Nē, tā tas nav domāts, tā tas nav paredzēts. Teritoriālās kvalitātes eh, zīmols pēc savas definīcijas ir tāda kā, kā, kā tāda visaptvaroša lietusarga koncepcija, kas ietver virkni virkni dažādu veidu ražojumu, un tos starp ietver arī pakalpojumus, ietver visus sektorus, kas var not, norisināties lauku vidē. Tātad šāda veida zīmols ļautu visiem dalībniekiem, valsts un privātiem dalībniekiem līdzdarboties, lai nodrošinātu globālu attīstību, tādu attīstību, kas būtu ilgspējība un kas ietvertu visu šo teritoriju, ļautu izmantot visus teritorijas resursus un to starp jau pastāvošos zīmolus. Šeit nekādā gadījumā nerunājam par to, ka kaut kas tiktu ar šo zīmolu aizstāts vai šis zīmols kaut kādā veidā konkurētu ar pārējiem. Nē, tas ir tā kā tāds papildus elements, un, eh, kas kalpo tālāk kopējiem mērķiem. Eh, šī ierosinājuma mērķis ir galvenais iziet no sektoriālās pieejas, kur pievēršamies tikai vienam sektoram ekonomikā un kā rezultātā nenotiek šīs sinerģijas, bet tā vietā pievērsties starp sektoru partnerībai, kas noteikti dod pievienoto vērtību un rada arī papildus darba vietas. Un ir skaidrs, ka lauksaimniecības vidē, tīri teritoriāli, ir ārkārtīgi svarīgi izdzīvošanai likt spēks kopā. Un visām šīm darbībām, protams, ir jāpielāgojas jauniem, jaunajiem sabiedrības prasībām, jo lauksaimniecībā šobrīd lauksaimniecība citādi nespēs izdzīvot lauku teritorijās. Piemēram, mums jau pastāv, un mums tagad ir jāparāda, ka ir tāda attīstības modeļa, kas ir izgudrota jauna un kas darbojas atbilstīgi, piemēram, Francijas dienvidos. Un tāpat arī Francijas um, ziemeļrietumos um, un Breitālijā. Uh, ir tādi modeļi, kas uh, ir ļoti attīstīti, bet visvairāk attīstīties modeļs ir Katars provincē uh, Francijas dienvidos. Tā bija iniciatīva, kas tika aizsākta jau 90. gados. Pasākumi to ietvēra to, ka tika apkopoti, savākt vienkopus visi ekonomiskie dalībnieki no visiem trijiem departamentiem, kur šī, kur šī teritorija atrodas, un e, tika skarts dažāda veida kultūras mantojuma, vēsturiskās vērtības, tika saliedātas vienā, un šobrīd ir virkne pasākumu, kas iedzem šāda reģionāla zīmola. Uh, Te gan runa par vīniem, gan par ekskursijām, eh, kultūra vēsturisku mantojumu, siers, augļi, eh, kempingi, viesnīcas, visas šīs darbības, visi šie pasākumi tiek ietverti vienā reģionālajā zīmolā. Un tīri šeit darbojas gan tādi amatieri, gan arī jau tādi lielāki rūpnieki. Un tas, protams, veicina reģionu attīstību kopumā. tika izveidota zināms, zināms harta, dokuments šādai partnerībai. E, to, protams, attiecīgi sadalīja daļās pa konkrētiem produktiem. Un tad to darīja visi šie dalībnieki, veido šo pievienoto vērtību, pievienotās nākamās darba vietas. Un pilnīgi noteikti tas nāk par labu tautsēmniecībai, un ne tikai tautsēmniecībai. Tas turklāt arī ļauj sabiedrībai sadalīt, sa, sa, saliedēties un ļauj uh, veidot eh, arī sadarbību starp ražotājiem, patērētājiem, transportētājiem un ražotājiem, sociālajām organizācijām un pārējiem tīkla elementiem, kas ietver visu teritoriju. Nu, ja man, teiksim, tā būtu jāsaka, tas ir kā tāds audums, kas tiek savērpts sausts kopā un laika gaitā tiek veidots vienots skaists raksts. Tur ir, piemēram, lūk, šie kultūra vēsturiskie pieminekļi, tur ir, piemēram, mazi pārtiks veikliņi ražotāji un tā tālāk. Un protams, lauksaimnieku, un jo tuvāks viņu ir attiecības, jo, jo tālāk arī lielāka solidaritāte parādās viņu starpā. Un tiek izveidot milzīgas sinerģijas starp visiem šiem ekonomikas dalībniekiem teritorijā. Un, nu, lūk, un tas arī dod to pievienoto vērtību. Un, lūk, šai teritorijā mēs uh, redzējām, kā piemēram šī reģiona cūgaļa, kas tika certificēta ar reģionālo kvalitātes zīmu, varēja daudz labāk eh, pretoties krīzes uzliktajām problēmām, jo, lūk, pastāvēja šī reģionāla, šis reģionālais zīmols ar vēsturi, ar mm, ražošanas vēsturi, un, lūk, šī preci iedalījās te pa vidū, un līdz ar to nepiedzīvēja krīzi šie ražotāji tik lielā mērā, kā varbūt citur Francijā lauku attīstības politiskais, mēr, politiskais mērķis jau e, paredz to, ka ir jāspēj izmantot visas teritorijas kvalitatīvās īpašības, visi elementi. Un lūk, mums taču pastāv šī Eiropas Savienības iniciatīva līderi. Un jūs zinat, ka šo iniciatīvu varētu arī tā vispērināt uz visām teritorijām. Nu, te pastāv vairākas jomas, zivsaimniecības pīlārs vēl arī. Un, protams, ka attiecīgi šie līdzekļi var teritorijā tikt izmantoti no dažādiem avotiem. Te var ietvert arī dažāda veida operatīvās programmas. Un es tiešām domāju, ka šajā kontekstā, ņemot vērā vispārējo globalizāciju, Mums vajadzētu oficiāli atzīt šis, šo, šādus zīmolus un veidot reģionālus projektus, kas attiektos tad uz preču tirgu un arī uz pakalpojumu eh, tirgu un kas kopā veidot šo jauno rakstu. Šāda veida teritoriāla attīstība labi iekļautos ilgtspējīgi globālajā attīstībā. Tā neietvertu tikai lauksaimniecību, nē, tā ietvertu visus sektors, kas rada kaut kādu veidu dzīvību un kustību laukos. Un, protams, ka tas, ir, tā ir tāda attīstība, kas iet ārpus lauksaimniecības sektora robežām. Un tāpēc Mums eh, vajadzētu, protams, ņemt vērā arī daudz citu komiteju eh, idejas, kas varētu bagātināt šo manu priekšlikumu. Paldies! Liels paldies, saka priekšsādātājs Andrija kungam. Tālāk runātāju saraksts. Un pirmais ir Dorfman kungs, lūdzu. Paldies, priekšādātāji! Tieši tā kā referents teica, ir līderi ietvaros jau sen bijusi iespēja sadarbība un uh, in, modeļi, kas šai kontekstā apskatām un ko esam redzējuši, tiešām ir ārkārtīgi interesanti. Un ja mēs nākamajā plānošanas perioda laikā šo sadarbību varētu vēl tālāk izvērst, un ja mēs varētu ietvert vēl vairāk lauksaimniecības sektoru un ne tikai lauksaimniecību šādos projektos, es domāju, tas nāktu tikai un vienīgi pa labu. Un tomēr otrā pilāra reformas ietvaros e, šāda veida e, jautājums jau tiek paredzēts. Un tāpēc nevajadzētu it kā mēģināt kaut ko šeit e, izgudrot no jauna. Eiropas līmenī jau pastāv zīmola sistēma. Un tur jau pamatā ir arī vairāki pilāri, nu, piemēram, lūk, geogrāfiskās izcelsmes aizsardzība, cita veida marķējumi, kā, piemēram, nu, tipisks kalnu produkts ir tāds marķējums. Un, jāsaka, pagātnē komisija ir ļoti daudz strādājusi pie tā, lai pārliecinātos, ka visas šie dažādie marķējumi, kas kaut kur peld pa perimetru, tos ir arī šādi reģionāli zīmoli, iekļautos kaut kādā kopējā ietvarā, un ja viņi to nevarētu darīt, tad lai tie tiek vienkārši iz, izņemti no aprites. Šķiet, pirms kāda gada šeit komitejā mēs spriedām par tiesību aktu, kas arī attiecās uz kvalitātes marķējumu. Un toreiz konstatējām, ka Eiropas patērētāji ļoti maz saprot šos marķējumus. Viņi, ne, viņi nezin, kas, ko tas nozīmē, jo tas tāds paralēls marķējuma sistēmas, ja mēs tagad paralēli ieviesīsim vēl kaut kādu jaunu marķējumu sistēmu, kas nebūtu, nav skaidrs pašos pamatos, ja nav skaidrs, ko tā cenšas pateikt, vai tās attiecas uz kvalitāti, jeb varbūt šis marķējums zīmos. Um, tiek piešķirts, nu, es nezinu, tāpēc, ka viņš nāk no kaut kāda viena konkrēta attāla reģiona. Uh, Tas pat nekādu kvalitāti negarantē, vai ne tā? Nu, tad tādā gadījumā pastāv risks, ka mēs vienkārši atkal apmulsināsim tālāk patērētāju. Un tas taču nav tas, ko vēlamies panākt. Mums jau šobrīd ir iespēja veidot šādus reģionālus zīmolus otrā pīlāra ietvaros, no nu, ar zināmiem nosacījumiem, Līdz ar to pavisam godīgi runājot, es īsti nedomāju, ka vajadzētu šādu papildu zīmolu jautājumu un lūk, geogrāfiskās izcelsmes aizsardzību vēl vērst tālāk un iekļaut eh, šādas idejas. Es nedomāju, ka mēs tādā veidā kaut kā palīdzam patērētājiem. Es domāju, ka patērētājs vienkārši nespēs, nespēs saprast vēl vairāk zīmolus nekā pastāv jau šobrīd. Man drīzāk liekas, ka pašreizējie zīmolu marķējumi būtu vēl tālāk jāsistematizē. Jāsis Jo gal galā taču tagad nonāks, radīsies kaut kāda veida konkurence ar citiem zīmoliem, ar citiem marķējumiem. Tad kas attieksies uz kvalitāti, kas nē, tas būs sarežģīti. Es domāju, ka mums ļoti uzmanīgi jāizsver šis jautājums un jālem par to, kas var palīdzēt uzņēmumiem un uzņēmē darbībai, bet jāpārliecinās, ka mēs nekaitējam tiem, kas jau aktīvi un atbilstīgi darbojas ar šiem zīmoliem. Nedrīkst apdraudēt viņu darbību. Nu, Domāju, jo citādi tas nebūtu labi. Tas būtu tāds lāču pakalpojums Eiropas lauksaimniecībai kopumā. Paldies, saka priekšsēdētājs. Tālāk Herāns Garsijas kundze, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Nu, man jāsaka, ka piekrītu savam kolēģim Dorfman kungam šajā jautājumā, Andriju kungs. Jūs teicat, ka neesat paredzējis nekādā veidā uh, ar šo pašinstitības ziņojumu izstumt kaut kāda cita veida marķējumus, no lūk, piemēram, geogrāfiskās izcelsmes un tam līdzīgi marķējumus. Bet savā ziņojumā jūs pavisam konkrēti sakāt, lūk, ka komisijai vajadzētu apsvērt domu, nākt klajā ar oficiālu marķējumu reģionāliem produktiem, kas kalpotu kā garantija labai reģionālai pārvaldībai. Bet tas taču ir tieši tas, par ko mēs jau runājam, tāpēc mēs runājam par šo aizsargāto geogrāfisko izcelsmi un tam līdzīgi, un izcelsmes vietas marķējumiem. Mums jau ir instrumenti, ar ko garantēt pārtiks kvalitāti. Mums nevajag vēl papildus citus zīmolus. Šobrīd jau, piemēram, šobrīd lūk šie izcelsmes norādes kalpo kā kvalitātes rādītājs. Manuprāt, ļoti labi funkcionē. Ar tos jau var izmantot, lai, lūk, no, ma, īstenot mārketingu mūsu precēm, un tāpēc es domāju, varbūt mums vajadzētu uz, iz, uzlabot tos instrumentus, kas mums jau ir, nevis radīt kaut kādus jaunus. Varbūt mēs varam vēl citus reģionālus produktus ietvert šajos zīmolos, bet es nedomāju, ka mums vajadzīga vēl nākamā grupa ar zīmoliem, lai aizsargātu to, kas mums šobrīd ir. Nu, no tā, kas nedarbojas atbilstīgi, no tā mums vajadzētu tikt vaļā, jā, bet mums nevajag šeit kārtu kārtām likt pa virsu jaunas zīmolas, jaunas idejas. Jūs sakāt, ka jūsu priekšlikuma mērķis nebija radīt papildus apmulsumu, bet man šķiet, ka tas ir nenovēršami. Viena no lietām, ko mēs šeit lauksaimniecības komitejā esam apsprieduši, arī tad, kad spriedām par visiem šiem kvalitātes kontrols lietām, mēs teicām, ka lūk, jau šobrīd pastāv pārliecīgs regulējums un tiesība akti, ir virkne instrumentu, kas attiec uz tādiem citādiem produktiem, un tas nāk tikai par sliktu beigu beigās. Patērētāji ir apmulsuši, neko vairs nesaprot, un ja mēs vēlamies, lai šī informācija ir skaidra un saprotama, tad mums jāuzlabo pašreizē instrumenti. Uh, Jo, man liekas, citādi mēs vienkārši pieejam visam šim jautājumam no nepareizās puses. Reģionālie zīmoli jau pastāv. Te vienkārši, nu, tādā cim radot runājam par izcelsmes identifikāciju, jau tas ir iespējams. Visi Eiropas reģioni drīkst uh, uz produkta uh, rakstīt, no kurien šis uh, produkts nāk, nu, piemēram, nu, vai tas no Azoru salām vai no Bordo reģiona. Vienalga no kurienes. Tas jau ir, tu jau iespējams norādīt uz preces, uz produkta. Nu, varbūt mēs varētu. Uh, teikt, ka šāda veida apzīmējumiem varētu pievienot tālāk kaut kādas rakstura lielums. Nu, tas vienīgais, ko es varu tā iedomāties. Bet citādi mēs tad jau sākam iesaistīties eh, tādā daudz plašākā jomā, kur runām par visiem produktiem, kas jau būtu savukārt re, regija ģenerāla direktorāta ietvaros un arī viņu komitejas ietvaros, man liekas, tad tas ir eh, ārpus mūsu kompetences. Es domāju, ka šai ziņojumā mums vajadzētu pievērsties tieši prasību paaugstināšanai attiecībā pret pašreizējiem instrumentiem, bet nevajadzētu radīt jaunus instrumentus. Paldies, saka priekšādātājs.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 pasākumi pilnīgi noteikti ir jāskata kopskatā ar citiem. Un galvenais ir, ka mums ir nepieciešams racionalizēt finanšu resursu izmantošanu, tāpat arī cilvēks, cilvēku resursu izmantošanu, lai, lai mēs varētu darboties vēl daudz liederīgāk. Turklāt, ja skatāmies uz šo konkrēto jautājumu, nu arī šeit man jāsaka, ka man ir zināmas šaubas es pat teiktu lielas šaubas par to, ka šāda veida iejaukšanās sektorā nāktu par labu. Nesmu pārliecināts, ka tas ir, nesmu pārliecināts, ka tas tas labākais veids, kā rīkoties. Referents ļoti labi apzinās, kāda ir šī problēma, ko nu pat minēja jau iepriekš runājušie kolēģi. Un es jāsaka, var tikai viņiem pievienoties referentkungs, es domāju, ka mēs ļoti labi zinām, ka ir atsevišķas tādas jomas, kas šajā ziņā varētu nonākt tādā konfliktā, varētu rasties pārklāšanā, zīmola ziņā, marķējuma ziņā. Un turklāt, nu, lai arī šeit ir dažas idejas, kas, kā, kas liecina par to, kā, kā šo problēmu apiet, es tomēr neesmu pārliecināta pilnībā. Gal galā šeit runājam par kvalitāti, par lauksaimniecības, agro lauksaimniecības produktu kvalitāte. Un šāda veida sektoriāla pieeja, kas izmantota līdz šim, manuprāt, tomēr ir tā vienīgā, kas var piedāvāt pietiekam daudz garantiju un pietiekam daudz nopietnu garantiju, lai pārliecinātos patērētājs, ka lūk, šis produkts ir kvalitatīvs un tiek piešķirta eh, viņam dota pietiekama norm, da, informācija. Ja mēs runājam tagad šeit par šādu zīmolu, kas aptvers nezin ko daudz un dikti, uh, un tāpat laikā nebūt nenodrošina kvalitāti, jo nevar taču to nodrošināt pilnīgi visiem produktiem, kas būs zem šāda reģionāla zīmola tādā gadījumā. Tad tādā gadījumā radīsies, nu, tādas negatīvas sekas arī attiecībā uz tiem produktiem, kas ir kvalitā, kvalitatīvi, ja, piemēram, daži nebūs ar šādu zīlānu kvalitatīvi. Un turklāt kāds būs šis kopējais mehānisms, kādā tiks nodot informācija par kvalitāti tieši patērētājiem. Un kas tad notiks ar produktiem, kas šī kvalitātes līmeni nevar sasniegt? Jo tiks, tie būs netik labi. Nu tad tādā gadījumā šie produkti vienkārši saņems tādas nepelnītas priekšrocības. Nu, un tad tādā gadījumā savukārt nu, pak, tiek pakļauts šaubām atkal labāko produktu kvalitāti, jo, jo zīmolā ietverti pārāk daudz produkti un preces. Tādā rez, nu, gadījumā savukārt tu, ražotāji varētu justies demotivēti, viņiem nebūtu nekādas motivācijas uzlabot savu produktu kvalitāti, ja viņi zina, ka tur ir citi nekvalitatīvi produkti, ka šo kvalitāti vienalga novelk uz leju. Mēs taču zinām, ka ražotāji šobrīd jau ir vienkārši apludināti ar visādām kvalitātes markām, marķējumiem, zīmoliem, un man atklāt sekot bail, ka šobrīd beigu beigās būs tā, ka marķējumu būs tik daudz, ka neviens no viņiem vairs neko nenozīmēs un nebūs atpazīstams. Es domāju, ka mums vajadzētu koncertēties uz kaut kādu ierobežotu marķējumu skaitu, kas tad var radīt arī uzticēšanos patērētājos. Nu vienalga, vai mēs šeit runājam lūk par geogrāfisko izcelsmi un tā tālāk. Bet ja te būs pārāk daudz marķējumu, tad viņi visi kļūs vienkārši šiem marķiem daudz vājāki un patērētājiem neko neizteiks. Man neliekas, ka mēs šādā veidā rīkotos, kā jūs referentkungs iesakāt, kaut ko daudz iegūsim. Jūs jau ļoti labi zināt, kādas ir problēmas, kas pa, iz, parādās šai saistībā. Referentkungs, jūs par tām arī runājat šeit. Es domāju, ka varbūt jums jāņem vienkārši vairāk tagad mūsu komentāri. Jo jāsaka, ka mēs taču visi strādājam kopīgi, mēs taču gal galā vēlamies vienkārši uzlabot Eiropas ražošanu un vēlamies izstrādāt labāko stratēģiju mērķu sasniegšanai. Un tas nav vērts nekādā gadījumā pret jums, referentkungs. Paldies! Paldies! Nākamā runātāja, tātad paldies. No sākuma es vēlētos eh, pateikties eh, referentam par eh, veikto darbu attiecībā uz šo tematu. Es domāju, ka mēs visi varam atbalstīt ideju par to, ka ir nepieciešams attīstīt integrētas programmas, kas var izpausties kā kopīgas rīcības un kas arī eh, var eh, dot jaunu eh, elpu attīstībai dažādās lauksniecības aktivitātēs. Un šajā ziņā pilnīgi viss, ko mēs iekļaujam šajā strateģiskajās programmās, var izrādīties ļoti pievilcīgs. Un kā jau um, ir minēts šajā um, ziņojumā, tur ir iesaistīts daudz lietas, kā turisms, atbalsts uh, ģimenes lauksainiecībai un tā tālāk. Tomēr es uh, paudīšu tādas pašas uh, bauž, bažas, uh, kā pauda mani kolēģi attiecībā uz šo redz, reģionālo zīmogu. Mums ir bijušas intensīvas debates par kvalitātes sistēmām Eiropā. Un es arī biju referenti par šiem jautājumiem. Un šo debešu laikā mēs varējām salīdzināt eh, idejas, viedokļus, dažādas bažas. Un viena no lielākajām bažām attiecās uz eh, dažādu zīmolu izplatīšanu Eiropas eh, līmenī lauksaimniecības produktiem. Un tas gal galā var apmulsināt patērētāju, tāpēc eh, šodien pārskatot eh, un īstenojot jauno eh, direktīvu attiecībās kvalitātes sistēmām, patērētāju organizācijas apzinās, kāda ir kvalitātes standārti, kas ir jāievēro. Un arī attiecībā uz rīcību politiku mums ir e, jāinformē patērētāji, lai viņi varētu saprast, kāda ir pievienotā vērtība produktiem, kuriem ir izcelsmes norādes. Un viņiem ir arī jāsaprot, kāda ir e, šeit atšķirība no e, citām kvalitātes sistēmām, kuras nav tik stingras un kuras, kuras nav izvirzījušas tik augstus standartus. Mēs uzklausījām šīs bažas sanāksmēs, kādas mums ir bijušas vairākās eh, valstīs. Jo nu, tik tiešām šādi reģionāli zīmoli eksistē un eh, tie ir izplatīti ļoti, eh, ļoti bieži dažādos reģionos. Tomēr uh, bieži vien fakts, ka pastāv šāds reģionālais zīmols, eh, īsten neatbilst eh, kādām kvalitātes sistēmām, un tas arī nozīmē, ka ražotāji, kuri izmanto izcelsmes norādes, eh, ka viņi tiek novājināti, tas arī apmulsina patērētājus, kad viņi iepērkas lielveikalos, un viņu priekšā ir tik ļoti atšķirīgas un dažādas norādes un zīmoli. Tāpēc es domāju, ka mums ir nedaudz jāpamaina ziņojums, lai mēs vairāk aplūkotu šīs integrētās rīcības. Tomēr arī skaidrs, ka Eiropā mums pastāv ļoti stingra kvalitātes sistēma. Un mūsu, mūsu ražotāji šo sistēmu ietveros arī īseno ļoti augstus standārtus, kur, kuri tiešām sniedz produktiem pievienoto vērtību, un mums arī vajadzētu uzsvērt patērētāju informēšanu, lai viņi varētu saprast, ka produkts ir daļa no šīm kvalitātes sistēmām. Tāpēc es arī ceru, ka e, grozījuma iesniegšanas laikā mēs varēsim saprast, kā varam uzlabot šo ziņojumu, un es pilnīgi noteikti atbalstu ražotājus, kuri ir iekļauti šajā izcelsmes norāžu sistēmā. Un ir e, jāskatās, kā to ir iespējams apvienot ar e, līderu iniciatīvu un attīstības stratēģijām. Paldies! Paldies, saka priekšsēdētājs. Agnijo kungs. Lūdzu, jums ir dots vārds. Priekšsēdētājs. Paldies! <clears throat> Šis jautājums par reģionālajiem zīmoliem e, ir tāds kā mīna lauks. Un es sniegšu trīs piemērus. Eh, dažkārt eh, ir eh, tāda kā um, tātad, um, reģionālā uh, recepte, kā piemēram uh, čedars siers vai, vai česīra un sieri, kuriem ir šie vārdi, uh, tā ir vienkārši recepte. Tas ir veids, kā pagatavot šo sieru. Tas nenozīmē, uh, ka siers ir ražots konkrētā vietā, tā ir vienkārši recepte bet eh, pēc eh, tam eh, ir iespējams tātad vēl stingrāk nodefinēt sieru. Ir konkrētas šķirnes, tātad pilsētas Lielbritānijā, kurām ir šis te tradicionālais mantojums, tradīcija gatavot konkrētas sieru šķirnes. Tomēr tām ir jāgūst Eiropas Savienības atļauja vai arī tātad Eh, Tām ir jāskatās, vai kāda cita dalībās neiebilst pret to, ka eh, viņiem ir eh, pirmtiesības uz šo te recepti. Manuprāt, tas nav pareizi. Manuprāt, tieši dalībvalstī vajadzētu par to nolēmt. Un pēc tam uh, ir arī šī te geogrāfiskā teritorija, kas ir ļoti svarīga. Tad, piemēram, ir uh, Somijas uh, tātad, uh, kārtupeļi un. Uh, Tātad ir skaidrs, ka kartupeļi, kuri uh, izaug uh, Somijas melnajā zemē, ir tumšāki. Uh, Un ir eh, skaidrs, eh, ka eh, visi šie kartupeļi ir līdzīgi izskata. Un visbeidzot, ir arī šāds te, tātad, velsiešu zaķis, tāds, tāds, tāds kā ēdiena veids. Un arī tam ir iespējams iegūt šo te Eiropas modeli. Tomēr, manuprāt, tur nevajadzētu iejaukties dalībās konkrētajās vietējās tradīcijās. Paldies! Grazie Agnew, Johansson e poi onorevole Klass. Jons Johansson kungs un pēc tam Klāsas kundze. Paldies, priekšsēdētāja kungs, godātie kolēģi. Vēlētos izteikt pāris komentāru par šo priekšlikumu par ziņošanu. Pirmkārtām uzskatu, ka ir vienkārši lieliski, ka mēs par šo jautājumu esam runājuši šajā ziņojumā un domāju, ka tas ļaut mums sasniegt daudz horizontālāku, proti teritoriālāku sadarbību. Uh, Es eh, ceru, ka sadarbība starp lēnēm, starp reģioniem būs ciešāka, un tas īpaši attiecās uz skraji apdzīvotajām teritorijām, kurām šāda sadarbība būtu svarīga. Es eh, pilnīgi piekrītu šajā ziņojumā ierakstītajam, ka ir jāuzsver daudz vairāk šie jautājumi parlamenta darbā. Un tomēr Jautājums par teritoriālo kvalitātes marķējumu. Man ir zināms pārdomas un arī jautājumi, kurus jums tūlīt uzdošu. Noteikti pie šiem jautājumiem vēl atgriezīsimies, kad tiks iesniegt un izskatīt grozījumi, gan arī turpmākajā darbā, proti sadarbojoties starp referentu un ēnu referentiem. Kāpēc? Kā jau iepriekšēji runātāji šeit uzsvēra, runājot par teritoriālo kvalitātes marķējumu, cik lielā mērā tas atspoguļo, oficiāli atspoguļo to, e, ko tas nozīmē un kā tas ir aprakstīts šajā ziņojumā, un vai tiešām tas nav tikai un vienīgi komisijas jāņem, jāņem zirdziņš, kurai, jo komisijai ir jāizstrādā kritēriji šim teritoriālajam kvalitātes marķējumam. Ir jau vesela virkni šādu zīmolu un teritoriālo marķējumu. Ko tas viss nozīmē? Un e, varbūt komentārs referentam. Septītajā punktā ir rakstīts, e, e, preces ražojumi, piemēram, lauksaimniecības ražojumi, bet vai tas nozīmē arī pakalpojumi, piemēram, turisms var būt viens pakalpojums. Ko tas nozīmē? Ko jūs e, to sapur, saprotiet ar teritoriālā zīmola īpašnieku, vai tajā tiek iekļauts arī pakalpojums? Vēlreiz vēlētos uzsvērt, ka tās sadaļas ziņojumā, kurā runa iet par ciešāku sadarbību starp dažādiem reģioniem, ir apsveicama Īpaši šobrīd tas darbs, kurš norisinās reģionālā vietējā un dalību valstu līmenī izskatās, ka tiks veicināta teritoriāla un reģiona sadarbība ciešāk, un tāpēc ir ļoti svarīgi par šiem jautājumiem runāt arī izskatot jauno budžeta plānu. Un viens jautājums, kas ir saistīts ar principiālu aspektu, tas parādās arī referenta ziņojumā. Proti vai ir nepieciešams sīkāk uzsvērt to instrumentu izmantošanu, kas šobrīd Eiropas Savienībā ir pieejami, lai ciešāk sadarbotos starp dažādiem sektoriem. Un vai pēc referenta domām būtu nepieciešams jauni instrumenti, kurus mēs varētu izmantot sektoriālai ciešākai sadarbībai. Bet tas, kā jau teicu, tiks tālāk izskatīts, ka ciešāk izskatīsim grozējumus. Un noslēgumā. Manuprāt, tas ir lieliski, ka ziņojumā tiek uzsvērts vēlreiz un atkal sadarbība horizontālā un teritoriālā līmenī. Un mums noteikti vajadzētu izmantot vairāk tos instrumentus, kas ir pieejami gan dalību valsts, gan Eiropas Savienības līmenī. Sadarbības ar dažādiem tautsaimniecības sektoriem un pilsonisko sabiedrību noteikti veicinās Eiropas Savienības tālāku attīstību, un tas nāks par labu lauku teritoriju un arī blīvi apdzīvot teritoriju apci attīstībai. Varbūt, ka uh, daudzas diskusijas vēl turpmāk tikai būs, un kā jau teicu, kad grozījumi tiks iesniegt, mēs noteikti pie šiem jautājumiem vēl atgriezīsimies. Tātad septītais punkts, kurā runa iet par teritoriālo zīmolu īpašniekiem un marķējumu. Ko tas oficiāli nozīmē saistībā ar citām sistēmām? Un būtu priecīgs, ja uh, Eh, referents pastāstīt, ko tas nozīmē, jo tad es vai nu iesniegšu, vai neiesniegšu grozījumus. Paldies! Grazie, honorevole! Prieksēdētājs, paldies eh, Johansona kungam un tagad Klāsas kundze. Paldies, prieksēdētāja kungs! Pašiniciatīvas ziņojumiem nav nekavējusi ietekmes uz likumdošanu bet eh, tas, kas ir sagatavots likuma, tas, kas ir sagatavots šādā ziņojumā, tomēr ir diskusija pamats. Un eh, šajā šodienas diskusijās jau izskanēja, ka eh, šāda pieeja ir ārkārtīgi svarīga. Un tomēr mums nevar būt neskaidrība par šo teritoriālo zīmola īpašnieku kritērijiem, jo Tas, ka mums ir labā griba šādas zīmolas izveidot un arī kritērijas skaidri sakārtot, ar to vien nepiest, nepietiek. Lai nebūtu tā, ka mēs pieskaramies ārkārtīgi delegātiem jautājumiem un lai nebūtu tā, ka arī birokrātiskais sloks pieaug. Tāpēc Esmu pār, pārliecināta, ka referentam ir labi un cēli no, nolūki visu vairāk sakārtot, bet lai nebūtu tā, ka ar šo ziņojumu mēs e, sapinam kājas zirgam, kurš šobrīd ļoti labi skrien. Dalību valstis e, izskatot šo septīto punktu, ja Eiropas Savienība E, iejauksies dalību valstu kompetencēs, šeit mēs tiešām runājam par ļoti aktuālu jautājumu. Eiropas teritoriālais kvalitātes zīmols. Mēs vēlamies, lai komisija to izstrādātu. Tas nozīmē, ka būs likums tādas vai citādas dabas Eiropas Savienības līmenī. Šeit eh, mēs nerunājam tikai un vienīgi par turismu, kultūru vai dažādām tautsēmniecības nozerēm. Tas attieksies uz pilnīgi visiem, uz kuriem attieksies kvalitātes zīmols. Piemēram, eh, Mozele. Tā ir upe, tas ir turisms, tas ir vīns, tas attiecās uz tik ārkārtīgi daudzām nozarēm un kā to šobrīd sakārtot. Tas tikai viens piemē, pie, piemērs Mēs e, nevaram piespiest cilvēkus kaut ko pieņemt. Mums vajag ar ļoti labu iniciatīvu cilvēkus motivēt tālākam darbam. Tādējādi pamudinot cilvēkus sadarboties un gūt labumu visiem kopā. Iespējams, ka pietika tikai ar paraugu prakses apmaiņas veicināšanu iespējām, radīt iespējas, kā sadarboties reģionālā līmenī un tad sacementēt kopā šo reģionālo eh, sadarbību. Es nedomāju, ka mums vajadzētu atrunāt to, kā darboties reģioniem. Tas uh, tikai palēninātu sadarbību. Protams, eh, šajā pašiniciatīvas ziņojumā ir labas idejas, bet ir varbūt arī tādas, kuras varētu tālāk izskatīt, lai mēs nesapītu kājas tam, kas labi skrien. Prieksēdētājs. Paldies! Un vairāk runātāju nemaz nav pieteikušies, un man būtu jautājums komisijai, vai komisija vēlētos kaut ko pateikt. Priekšādātāji. No komisijas puses mēs gribam teikt, ka ar šāda veida izcelsmes norāžu aizsardzību un geogrāfiskas izcelsmes norāžu aizsardzību mēs jau esam izveidojuši ļoti labu sistēmu, kas ļauj aizsargāt produktus, ļauj tos atpazīt, pamatojoties uz konkrētām īpašībām, kvalitāti, kas saistīts ar konkrēto reģionu, ar izcelsmes vietu. Uh, ja runājam par izcelsmes vietām un geogrāfiskās norādes, norādēm, Eiropas Savienība jau var nodrošināt šo reģionālo specifiku kas attiecas uz kvalitātes marķie, marķiem, kas nav saistīts ar reģionu, ar, nu, ar konkrētu vietu, ģeogrāfisku vietu, kas saistīts ar kopumā dažādiem produktiem. Nu, te redzam, ka mums būs 17. lauka aizsardzības e, attīstības plāna punkts, kur tiek arī runāts par atbalstu kvalitātes marķējumu sistēmām, ko izveidojuši dalību valstis. Viens, sec, viens priekšnosacījums ir tāds, ka šāda veida sistēma nav attiecināma tikai un vienīgi uz vienu reģionu, reģionu produktiem, bet ir atvērta visa veida produktiem. Un visbeidzot, komisija ir pieņēmuši arī, pieņēmusi direktīvu, eh, pa, pavadlinīs, kas arī runā par reģionāliem jautājumiem 2010. gadā, un tur bija arī runa par paraugu praksi, kas būtu piemērojama marķējuma sistēmām, brīvprātīgi marķējuma sistēmām, kas var attiekties arī uz lauksaimniecības punktiem un pārtiks eh, produktiem. Nu, lūk, tik daudz sakāms man no komisijas puses. Teritoriālo un reģionālo zīmolu izveida, kas at, būtu attiecinām uz vienu reģionālu produktiem kopumā, varētu tikai kaitēt geogrāfiskās norādēm un, un izcelsmes norādēm. Šāda veida marķējums radāja tikai apjukumu patērētājos. Teritorijas kvalitātes zīmols, manuprāt, mūsuprāt, varētu būt arī apdraud, tikt apstrīdēts juridiskā plānā pamatoties uz 34. Eiropas Savienības darbības līguma pantu. Un tādējādi komisija nevar atbalstīt šo ideju par šādas reģionālas kvalitātes zīmola izveidi. Paldies. Bene, grazie. Al... Paldies, saka priekšādātājs, paldies komisijas pārstāvim. Nu, un došu tagad vārdu vēlreiz referentam, Ērika. Lūdzu. Oui, merci. Jā, paldies. Es gribu teikt paldies visiem, kas izteicās šās diskusijās. Jūs domājat, ka katrs ļoti labi ir sapratis, ka šeit mēs nerunājam par zīmolu kā tādu. Te mēs runājam par ko citu, par lauku attīstību. Mēs esam runājuši daudz par uh, lauksaimniecības marķējumu. Šobrīd var radīt vis visādus marķējumus, nu vienalga izcelsme, neizcelsme, vienalga mm, kas, bet ar to nepietiek mūsu reģionā, reģioniem. Mēs nevaram viņus tādējādi paturēt pie dzīvības. Es domāju, ka problemātika šeit ir daudz kompleksāka, daudz sarežģītāka. Atsevišķi runātāji šeit teica, ka, lūk, ir, protams, jāmeklē varbūt tādas metodas, citādi, kā apvienot vienotā darbā visus šos dalībniekus, kā radīt sinerģiju un kā radīt globālus projektus no reģioniem. Un pamatā tomēr šādos gadījumos ir lauksaimniecības darbība, pakalpojumi, protams, arī turisms, kultūra sociālās saiknes, un tā, tā ir tā joma, kam vēlos pievērsties šajā ziņojumā, nevis tik daudz tam zīmolam. Es vienkārši neatradu šobrīd citu formulējumu, kā formulēt šo reģionālo sadarbību, bet tā ir mana ziņojuma tēma, nevis zīmols. Nu, tā varbūt ir kaut kādā cita formula jāveido, ja zīmols rada e, apmulsumu, bet nav nekāda pro, nav nekādas pretrunas starp šo produktu un procesu, ko vēlamies nodrošināt nu, piemēram, tā, lai vienā konkrētā teritorijā visi vieniem kopīgiem spēkiem varētu domāt, kā virzīt uz priekšu šo reģionālo labumu, attīstību, un pastāv tādi piemēri. Un tie, zināmā mērā, ir tomēr reģionāls kvalitātes zīmoli, un tādi pastāv daudz kur Eiropā. Un galu galā Ir vēl arī citi, ir vēl citi dažādi kvalitātes marķējumi, kas nāk par sliktu, piemēram, geogrāfiskās izcelsmes zīmēm. Te, nu, nevis šādi reģionāli jautājumi, bet tāpēc šeit mums galvenais jādomā par metodi. Kā panākt šo dinamiku Eiropas Savienības iekšienā? Jo šobrīd lūk, jūs pretstatāt to šiem izcelsmes norādēm, bet tā tomēr nav. Un tāpēc priekšādātāji es tomēr domāju, ka šī problēma varbūt tad ir jāparāda citā leņķī, nu, ņemot vērā kādu dzirdējumu izteikumu šodien. Bet nedrīkst, es, es nedomāju, ka mēs varam principā šādā veidā nedomāt par to, jo te runājam par lauku reģionu attīstību. Un tā ir lauksaimniecība, kas lielā mērā turpie dzīvības laukus. Bet ir jāspēj viņiem palīdzēt, mums vajadzētu pārdomāt šo jautājumu, kā šo lauku attīstību virzīt uz priekšu vairāk. Jo, ka mēs runājam tikai par lauksaimniecību, nu, ar to nepietiek, jo laukos ir jābūt šai sinerģijas starp dažādiem sektoriem. Varbūt citā aspektā eh, jāskatās šo jautājumu. Nu, no savas puses, domāju, ka šī lauku telpa socioloģiski un ekoloģiski un ekonomiski ir vienota telpa, un mēs nedrīkstam atteikties no pārdomām par šo jautājumu, meklēt metodu, kā mobilizēt uh, visu reģionu, visus tur darbojošos personāžus, dalībniekus. Nu, lūk, priekšādā, tad tas ir tas, kas man vēl bija piemet, piemetināms, bet es dzirdēju, jā, visu, ko jūs teicāt, un es, eh, nu, atvainojos, ka varbūt pat tā izprovocē visas šīs piezīmes, bet vienkārši, nu, neradu citu formulējušanu. Varbūt vēl jāvajadzētu pārdomāt par to. Un kas attiec uz komisijas teikto, te es varu atkārtot tikai vēl vienreiz, šeit es nerunāju par konkurenci. Jo šeit mēs runājam par dalībnieku mobilizēšanu, kas nekādā gadījumā nevērsīsies par kaut kādiem geogrāfiskās izcelsmes marķējumiem. Nē, tur runājam par ilgtermiņa attīstību. Lūk, šāda veida lauku koncentrēšanos ap kaut kādu vienu reģionālu marķējumu. Paldies! Grazie! Paldies! Liels paldies Ērikam eh, Drjūkungam. Diskusijas tiešām bija ļoti, ļoti interesantas, un eh, kā jau šeit izskanēja, mums vēl būs iespēja atgriezties pie visiem šiem jautājumiem un tad jau redzēsim, kā mums izdosies iekļaut ziņojumā un pat diskusijās visus delegātos jautā, de, jautājumus, kuri šeit jau izskanēja. Un pēdējais jautājums, 11. punkts, kontrols un citas darbības, kuras veic, lai nodrošinātu dzīvnieku barības un pārtiks aprits tiesību aktu un noteikumu par dzīvnieku veselību un labturību, augu veselību, augu reproduktīvo materiālu un augu aizsardzības līdzekļiem piemērošanu. Brita Rēmera ir atzinuma sagatavotāja vārds viņai. Vienu, vienu mirklīt priekšsēdētājs vēl pārtrauc. Man tik tikko atgādināja, ka es nepateicu, kad ir grozījuma iesniegšanas termiņš Andriju kunga ziņojumam. 1. oktobrs, pusdienlaiks ir grozījuma iesniegšanas termiņš. Tas bija vēl par desmito punktu, jo 25. novembrī mums ir jāpieņem šis pašiniciatīvas ziņojums. Tātad, atgriežos atpakaļ pie tā, ko teicu iepriekš, Brita Reimers atzinums. Vakar jau izskanēja, ka augu labas dzīves un dzīvnieku labturības likumdošanas pakotni šobrīd tiek aktīvi sagatavot komisijā, un tagad dod vārdu Britai prezentācijai. Visi jau noteikti nojauš un arī būs dzirdējuši, ka šodien es tikšos ar vides komitejas prieksēdētāju Eiropas parlamentā Grotskungu un kopīgi mums eh, ceru izdosies, izdosies panākt eh, vēlamo rezultātu. Un tagad Britai vārds. Paldies, saka Rēmers kundze. Uh, Man ir liels prieks, ka šodien mums ir pirmā viedokļa apmaiņa par šo ārkārtīgi svarīgo tematu. Jautājums par papildus kontrolēm. Komisija vienmēr ir uzsvērusi, ka tā vēlas nodrošināt vislabāko iespējamo pas, pārtikas drošības standārtu īstenošanu Eiropas Savienībā. Un eh, komisija vēlas īstenot reformu, kura samazinās likumdošanas aktu skaitu, kuri tiek jā, kuriem jātiek īstenotiem Eiropas Savienībā. Šobrīd eh, likumdošanas akti, kur attiecās uz šo jomu, ir ap 70, komisija to visu vēlas samazināt līdz 5. Komisija vēlas samazināt arī birokrātisko slogu gan ražotājiem, gan pārstrādātājiem, jo tikai tādā veidā mēs varam nodrošināt, lai birokrātija, kura, protams, būs lielākā vai mazākā mērā nepieciešama, balstītos tikai un vienīgi uz zinātniski pierādītiem kritērijiem. Tādējādi komisija cer, mums izdosies cīnīties pret augu un lopu slimībām. Komisija ir eh, uzsvērusi, ka starp dažādām dalību valstīm attiecīgajām iestādēm būs jāsadarbojās, lai apmainītos gan ar paraugu praksi, gan ar kontroļu un analīžu rezultātiem. Komisija vēlas aizsargāt gan patērētāju, gan arī pārtiks ražotājus no dažādām negatīvām augu un dzīvnieku saslimšanas sekām. Un uh, Šobrīd eh, pasaulē ir pieejams dažādas metodas un tehnikas, lai nodrošinātu labāku pārtikas kvalitāti. Patiesībā būtu jārunā arī par mazajiem pārtiks ražotājiem, un šobrīd komisija savā priekšlikumā ir paredzējusi, ka pavisam sīkie ražotāji tiks izslēgti no šīm prasībām. Dalības, dalību valstīm būs eh, jau uzliek eh, sodi, ja kāds no ražotājiem nodarbosies ar krāpniecību. Vislabākais piemērs tam bija zirgu gaļas skandāls. Tas nav pārtiks drošības skandāls, tas ir vienkārši krāpniecības jautājums. Vēlreiz 70 likumdošanas akti šobrīd, 5 pēc komisijas domām būs pēc tam. Tas ir vājprātīgs darba daudzums, un tas komisijai sniedz iespēju dažā, ar dažādiem deleģētajiem aktīm un ar dažādām citiem pasākumiem īstenot šo milzīgo likumdošanas darba realizēšanu dzīvē. Protams, tas attieksies arī uz dalību valstu spēju iesaistīties šajā procesā Parlamentam, manuprāt, vajadzētu daudz ciešāk paraudzīties uz regulu par dažādiem sodiem un maksājumiem. Un tomēr mēs nedrīkstam aizmirst subsidi subsidiaritāti. Ir jādara viss, lai dalību valstis gan likumdošanas, gan arī finansiālā ziņā uh, būtu neatkarīgas un ja komisija uzliek dažādas sodus un nodavas, tad dalību valstīm tam ir jāpiekrīt, un tādās federālās valstīs kā manējā tas varētu saskarties ar problēmām. Tagad nedaudz par aptvērumu šiem kontrolas, šiem kontrolas nosacījumiem. Kontrolas nosacījumi ir ārkārtīgi plašā spektrā, un tas, protams, ir izcili. Bet runājot par kvalitāti un drošību visā pārtiks ražošanas ķēdītē, tad mums ir jādomā par visu ražošanas ķēdi, par ražotāju, par pārstrādātāju, pārvadātāju, un tas, ja mēs vēlamies sakārtot visu, visu, visu šajos likumdošanas aktos, tas var radīt papildus birokrātisko slogu, īpaši jau ražotājam, lauksaimniekam. Mēs vēlētos arī skaidri atrunāt to, cik lielā mērā tam būs iespējas uz dalību valstīs sagatavoto likumdošanu. Kā jau teicu, 70 likumdošanas un tiesību aktu šobrīd tie tiks samazināti līdz skaitam 5. Komisija to arī izdarīs, bet eh, jautājums vairāk ir, vai dalību valstos spēs transponēt un arī īstenot dzīvē jo pat vislabākie centieni, ja tie netiek realizēti dzīvē, tomēr būs neveiksmīgi, un diez vai komisija to ir ņēmusi vērā. Godātie kolēģi, esmu pilnīgi pārliecināts, ka gan grupās, gan ar un starp ēnu referentiem mums būs karstas debatas. Vēlētos uzsvērt, ka ir ļoti, ļoti svarīgi, lai mēs uzmanīgi soli pa solītim dotos uz priekšu un izskatītu komisijas priekšlikumu. Es vēlētos kolēģis eh, pamudināt pagaidīt, līdz galējais teksts ir sagatavots, un ar lielu prieku ar jums sadarbošos. Prieksēdētājs, paldies Britai! Garcijas kungs vēlas runāt. Lūdzu. La posición de la, de la polente. La... Garcijas kundze. Jā, es domāju, ka mums komisiju noteikti vajadzētu uzslavēt par viņu uzsākto darbu. Un e, tomēr vajadzētu vairāk parunāt par aptvērumu un realizēšanu dzīvē. Jo, kā jau jūs pieminējāt, būs tādi, kuri aktīvi piedalās ražošanas ķēdītē, kuri netiks iekļauti šajā likumdošanā. Ekoloģiskais marķējums, izcelsmes valsts, vai tas būs vai nebūs šajā priekšlikumā, Vēlētos redzēt arī definīciju, ko nozīmēs oficiālas kontrolas, jo saskaņā ar patreizējo tekstu redakciju, vismaz manā valodā, es nesaprotu, ko tas nozīmē. Ko nozīmē oficiālas kontrolas? Un visbeidzot, pēdējā minūtē, kā jau parasti, komisija mēģina likumdošanā iedabūt iekšā arvien vairāk deleģētos aktus, skaidrs zinot, ka mums tāda nepatīk. Komisija jau ir kļuvusi neiespējama sadarbības ziņā. Viņi šobrīd nodarbojas ar to tādu jomu sakārtošanu, kas nav viņu kompetencē. Ir vesela joma, kur savu galavārdu saka parlaments, un komisija to pilnīgi neņem vērā. Vēlētos atgādināt, ka mūsu komitejas darbā jau daudzus gadus ir bijis tā, ka komisija nodarbojas ar lietām, kuras nav nedz priori prioritāras, nedz arī viņu kompetencē. Komisija visu laiku apgalvo, ka tā vēlas, lai visu darbs, tajā skaitā arī komisijas darbs, būtu daudz raitāks. Vai viņi to tiešām dara? Vēlās jā. Es uzskatu, ka dalību valstīs būs problēmas ar šo sistēmu īstenošanu dzīvē. Piemēram, manā valstī nodokļu institūcijas, kuras eh, nodarbosies ar soda naudu un nodevu iekasēšanu. Es eh, nezinu, vai tas ir viņu kompetencē manā dalību valstī, un mums ir jāņem vērā dažādi dalību valstu atšķirības. Uh, Brita jau pieminēja subsidiaritātes principu. Ir vesela virkne jomu, kuras ir dalību valstu kompetences jomā, dalību valstu kompetencē. Un komisija pār, pārvērtē savas pilnvaras un savas spējas. Vēl bez tam komisija apgalvo, ka trešās valstis pirms eh, no tām tiek kas importēts, tām ir jāatbilst noteiktiem kritērijiem. Tas viss ir milzīgs kogelmogelis priekšsēdētājs. Paldies Garcijas kundzei. Vairāk runātāju šķiet nav. Un tad došu vārdu komisijas pārstāvei lūdzu. Uh, thank you, uh, Mr. President. Paldies, prezidentkungs. Man ir divi komentāri. Drīzāk tāds viens liels komentārs no sākuma. Uh, Šo priekšlikumu neizstrādāja no nulles tukšā vietā. Pastāv tiesība akti par oficiālajām kontrolēm. 8.8.2. 2004. gada regula. Un uh, tur jau ir noteikti minētie jautājumi. Tas skaitā arī visas, um, visas soda izmaksas, arī komitētās iestādes, kurām jāveic oficiālās kontrolas un citas oficiālās aktivitātes dalība valstīs un tās ir arī mans lēkās bažas. Attiecībā uz eh, maksām. Eh, šobrīd eh, tiesība akti ir piemērojami un tie piemēro tikai daļai no sektora obligātās maksas. Tikai daļa no operatoriem maksā par šīm kontrolēm un līdz ar to uh, šis eh, priekšlikums, eh, tā mērķis eh, ir nodibināt vieno, vienādus noteikumus visiem. Un šis priekšlikums neharmonizē veidu, kā šīs izmaksas tiek aprēķināts. Tas sniedz pamata principu, ka tās ir jābalsta uz izmaksām, bet, protams, ka Eh, izmaksas eh, var būt atšķirīgas dažādās dalībvalstīs, eh, un līdz ar to arī maksas atspoguļos dzīves līmeni un tātad cenu līmeni dalībvalstīs. Attiecībā uz konkrēto jautājumu par uh, izcelsmes norādēm tas viss ir iekļauts, tas ir regulas apvērumā. Un tik tiešām Iespējams, eh, eh, tās ir lielākās izmaiņas, eh, kuras sniedz šis priekšlikums. Tas ir paplašināt oficiālo kontroļu regulas aptvērumu tādā veidā, lai visas kontrolas, kuras veic komitētās iestādes pārtikas ķēdē, ļoti plašā ziņā, tas skaitā arī uh, sākotnējo uh, produkciju, mārketingu, transportēšanu tā tālāk. Uh, visus šos, uh, visā, visā šajos sektoros būs viena un tie uh, paši noteikumi, un uz tiem attieksies viens tāds pašs kontrols dalībvalstīs. Tāda attiecībā uz delegētajiem aktiem, aktiem tik tiešām eh, svarīgs eh, jaunums eh, šajā priekšlikumā ir pieļaut delegēto aktu pieņemšanu konkrētos, konkrētās jomās. Vēlos teikt, ka vajadzība pēc tā, ka šī eh, priekšlikuma mērķis ir, lai konkrētās jomās, piemēram, eh, gaļas inspekcijās vai arī organiskās produkcijas eh, jomās vai arī kvalitātes schēmu jomā ieviest vienotus nosacījumus, kas attiektos uz veidu, kā dalībvalsts un kompetentās iestādes dalībvalstīs rīkotos, garantējot šīs, šo konkrēto tiesību aktu īstenošanu, un līdz ar to Tur ir e, ļoti svarīgu noteikumu kopums iekļaut šajā priekšlikumā, un tā mērķis e, ir e, dot pilnvaras šādi rīkoties. Un tad tur ir noteikts arī, kādām ir jābūt šīm te oficiālajām kontrolēm. Paldies, prezidēkungs! Paldies komisijai! Tagad vārds eh, Reimers kundzei. Un atgādinu, ka uh, eh, 11. novembris ir termiņš eh, grozījuma iesniegšanai. Brita, lūdzu, jums ir dos vārds. Paldies par uh, jūsu viedokļiem. Man liekas, ka mums ir uh, ļoti daudz laika, lai mēs plaši diskutētu par to, kā mēs saskatām šīs problēmas. Uh, Un ir skaidrs, ka mums ir viens eh, kopīgs mērķis eh, garantēt eh, to, lai būtu drošāka pārtikas ķēde un tās kontrolas, un mēs visi zinām, ka attiecībā uz kaitēkļiem un augu un dzīvnieku slimībām ir joprojām pasāvošas problēmas. Svarīgs ir jautājums par uzticamību un eksportiem. Uh, Iespējams, mums vajadzētu diskutēt eh, par eh, šo te pasākumu eh, saturu, un esmu droša, ka mēs gal galā izstrādāsim ļoti pamatotu viedokli mūsu komitējā. Paldies! Paldies, saka priekšsēdētājs. Un līdz ar to nosaku termiņu grozījumu iesniegšanai 11. novembris, savukārt balsojums risināsies decembrī, 17. decembrī. Līdz ar to esam eh, nonākuši eh, pie darba kārtības beigām. Tāpēc, ka daži no darba kārtības uh, uh, punktiem jau tika uh, pārcelt uz citu sanāksmi. Paldies, ka piedalījāties šajā sanāksmē. Atgādinu, ka koordinātoru uh, sanāksme ir iznāsies pulksten trijos šodien šajā pat telpā. Savukārt pulksten četros risināsies trialogs ar eh, komisiju un Lietuvas prezidentūru. Līdz ar to varam beigt mūsu sanāksmi. Nākamā uh, sanāksme būs 30. septembrī, kad uh, būs arī uh, gala uh, balsojums par reformu.